Saskaņā ar 150. reglamenta pāntu viens minūtes uzstāšanās ir uh, beigušās. Nākamais uh, darba kārtības punkts ir Rūvika ziņojums par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, konkurētspēju un uzņēmējdarbības iespējas. Dod vārdu referentam uz četrām minūtēm. Rūbikungs. Priekšsēdētā kungs, uh, dāmas un kungi. Plenārsēdē interese par mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ir ļoti liela. Es eh, domāju, ka šī sektora ekonomiskā izaugsme noteikti ir jāatzīst. 85% no darba vietām Eiropas Savienībā ir tieši uzņēmumies, eh, kas nav vecāki par pieciem gadiem. Šeit nav runa par lielumu, bet tieši par uzņēmumu uh, dzīves garumu. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai rastos arvien jauni uzņēmumi. Ir jāatcerās, ka uzņēmumi noteikti nevar rasties vienā dienā, bet ir jāatcerās, ka ikvienam arī bērndārzniekam ir vēlme kaut kad nākotnē kļūt neatkarīgam. Ikvienam Eiropas Savienībā vajadzētu būt neatkarīgam. Mums ir jādomā ne tikai par uzņēmējdarbības iespējām, mums ir jādomā arī par sievietēm un imigrantiem, ariem tiem ir jādod izredzes nākotnē izdzīvot. Mums ir jādomā arī par konkurētspējas veicināšanu. Komisija ir uzsākusi ļoti labu iniciatīvu. Diemžēl Eiropā mē, mūsu uzņēmējdarbības politika nav pārāk pozitīva. Kopš 2008. gada esam pieredzējuši 10% lejupslīdi, Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par MVU mm, pārbaudēm, mums vajadzētu domāt arī par to, kā stiprināt dalību valstis. Ekonomiskā un sociālā komiteja šeit varētu spēlēt nozīmīgu lomu Eiropas Savienības mērogā. Mums ir jādomā par to, kā stiprināt MVU, un iespējams, ka tieši sociālajie partneri varētu nākt klajā ar pozitīviem priekšlikumiem attiecībā uz vienkāršošanu. Daudzvalīdu, daudzvalodīgs interneta eh, portāls arī būtu noderīgs, tad mēs varētu redzēt, eh, kā var importēt eh, kādā valstī vai eksportēt no tās, kādas ir problēmas. Tāpat arī mums ir jādomā par eksporta nozari tīpaši attiecībā uz maziem uzņēmumiem. Ir jāatcerās, ka mazie uzņēmumi saskaras ar tādu lielu pasauli savā priekšā, ir tīpaši ir runa par interneta maksājumiem, par tirzniecību internetā. Uh, Šeit vajadzētu domāt par informācijas un komunikācija tehnoloģiju izmantošanu, un šeit paveras ļoti jaunas un labas iespējas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Erasmus programma jauniem uzņēmējiem un uzņēmējām ir ārkārtīgi nozīmīga. Tas būtu eh, jāpaveic līdz 2020. gadam. Redzam, ka eh, valstīs, kur kohēzijas eh, jomā ir problēmas, šī programma tiek ļoti pozitīvi uztverta. Tas pats attiecas arī uz Erasmus Mundus projektu. Šo projektu var izmantot visā pasaulē tā, lai jaunas uzņēmējas varētu ar saviem piegādātājiem, klientiem eh, vieglāk eh, sazināties, tādējādi iegūstot arī jaunas tirgus iespējas. Šeit vajadzētu domāt arī par uzņēmējdarbības tīklu stiprināšanu. Ir jāatcerās, ka šeit jau ir ļoti daudz eh, pieredzes, un tieši tāpēc arī to varētu attiecināt uz visu pasauli tā, lai rezultāti būtu labāki. Taču konkurētspēja saistās arī ar birokrātijas sloga samazināšanu. Uh, ir noteikti ir jādomā par administratīvās loga mazināšanu. Mūsu mēķis ir līdz 2015. gadam par 25% samazināt administratīvo slogu. Arī šeit es redzu, ka reģionu komiteja varētu nākt klajā ar ļoti daudziem pozitīviem priekšlikumiem, ko eh, komisija varētu pārņemt. Tāpat arī ir ļoti svarīgi domāt par uzņēmēju darbībai izdevīgu um, aplikšanu ar nodokļiem. Lielas paldies Rubika eh, kungam. Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Vispirms došu vārdu Kukovičs kundzei. Pa. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies! Es vēlētos apsveikt uh, doktoru Pālu Rubigu Viņš eh, kopā ar pārējiem ir paveicis ārkārtīgi svarīgu darbu. Šis darbs ir jo īpaši nozīmīgs krīzes apstākļos. Mums ir jāsniedz vienkāršas atbildes uz problēmām, ar ko mēs saskarsimies nākotnē. Mums ir jādomā tieši par nākotni, un šajā ziņojumā es redzu ļoti daudz labu atbilžu. Es apsveicu Rubiga eh, kungu par to, ka viņš norāda jau uz izglītības iespējām bērnu dārzā. Jau no paša bērnu dārza vecuma bērniem ir jāmāca drosme. Bez drosmes eh, uzņēmumi neveidosies. Eiropas uzņēmumu tīklam vajadzētu stāstīt par saviem rezultātiem arī Eiropas parlamentam. Uh, ir jārunā par konkrētiem rezultātiem, kas ir panākts, proti, cik daudz esam nopelnījuši ar šī tīkla palīdzību. Lielas paldies eh, Kukovičs kundzei, tagad vārds Regners kundzei. Paldies priekšādātāji! Mēs visi, visās politiskajās grupās, uh, vēlamies eh, nodrošināt labus darba apstākļus maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo šie uzņēmumi dod daudz darba vietu Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par mm, labu produktivitāti, par uzņēmumiem, kuros ir mm, labs eh, darba spēks, un tieši tāpēc mēs vēlamies, lai šis darba spēks būtu apmierināts. Rubīga kungas ziņojums komisijai dod nepareizus signālus. Šeit uh, tiek uh, runāts par to, ka um, labi darba apstākļi ir administratīvais sloks. Veselības un drošības standārti, kas ir noteikti kā minimāli Eiropas Savienībā, nevar tikt uzskatīti par administratīvo slogu. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst par mm, detalizētiem priekšlikumiem, ar ko nāk klajā dalība valstis. Uh, Galu galā mums vajadzētu nodrošināt uh, lielāku harmonizāciju. Tas, ka tiek samazināti minimālie standarti, noteikti nenāks par labu darba ņēmējiem. Šiem minimālajiem standartiem ir jābūt saglabātiem visu laiku. Lielas paldies, tagad uh, Virtmens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Atcerēsimies, ka Pašlaik ir apmēram 23 miljoni uh, mazo un vidēju uzņēmumu. Šie uzņēmumi nodarbina 75 miljonus iedzīvotāju. Šie pamata fakti ir ļoti svarīgi pierādījumi. Tie norāda, ka mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Ir jāatcerās, ka pašreizējos uh, krīzes apstākļos uh, Šie uzņēmumi ir centrālajā vietā Eiropas Savienības ekonomikā. Tie noteikti var nodrošināt ilgtspējību Eiropai. Es vēlētos pateikties Rūbika kungam par ārkārtīgi detalizēto un vērtīgo ziņojumu. Paldies Vērtmanas kundzei. Tagad vārds eh, Cūbers kundzei. Brigādes, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu mēs eh, varbūt varētu piekrist tam, kas ir teikt šajā ziņojumā. Bet eh, īpaši attiecībā uz informāciju un tā tālāk, bet Šis ziņojums neskar svarīgākās problēmas, kas eh, saistīts ar MVU. Manā valstī, Portugālē, šie mazie uzņēmumi bankrotē viens pēc otra, jo tiek veikti taupības pasākumi un celta nodokļi un uh, krītas pirktspēja uh, vietējā tirgū un līdz ar to vispār sašaurinās ekonomiskā aktivitāte. Un lūk, ja šī taupības politika turpināsies Eiropas līmenī un īpaši mūsu valstī, uh, tad diez vai mēs varēsim kļūst īpaši konkurētspējīgi un attīstīt uzņēmēju darbību. Es aicinu uz solidaritāti, bet baidos, ka tie šeit ir tukši vārdi Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk Mikolašik kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. MBU un to iespējas attīstīt savu biznesu, tai ir jābūt šodienas eh, pirmai aktualitātei. Ja mēs vēlamies realizēt īstu kohēzijas politiku, tad mums ir jāatbalsta visi Eiropas reģioni vienādā apmērā, lai eh, veicinātu viņu konkurētspēju. Un ļoti daudz maziem vidēju uzņēmumi uh, ir tie, kas var saņemt dažādus līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, un eh, viņi neapšaubāmi rāda daudz darba vietu. Eh, īpaši vajadzētu atbalstīt eh, ar vidi saistītos MVU, daudz no tiem nodarbojas ar lauksaimniecību, īpaši ar bioloģisko lauksaimniecību Un tieši tādēļ, manuprāt, struktūra fondu līdzekļo, līdz, eh, struktūra fondos arī vajadzētu paredzēt pietiekoši daudz līdzekļu, lai atbalstītu aktīvākiem VU. Paldies, Mikolašika kungs. Andres Barēs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. 85% jaunu darba vietu rāda jaunās, darba vietas rāda tiešām VU, bet jāsaka, viens no četriem šādiem maziem vai vidējiem uzņēmumiem patiešām neizmanto kopējā tirgus, vienotā tirgus priekšrocības un faktiski nemaz neizplēšas ārpus Mm, savām robežām. Ko mēs varētu darīt, lai samazinātu administīvo slogu, lai samazinātu birokrātiju, lai eh, labāk attīstītu jaunu cilvēku kvalifikācijas, attīstīto potenciālu? Eh, varbūt pats galvenais jautājums tomēr ir pieeja finansējumam. Mums ir apvārsnes 2020 un kohēzijas politika un citas lietas, bet Galvenais ir, lai MVU varētu piekļūt tirgumu, ieskaitot finanšu tirgu, ieskaitot kredīt līdzekļu tirgu, jo tikai tā viņi varēs attīstīties un palīdzēt attīstīties tautsēmniecībai. Tātad eh, pieejai kapitālam, pieejai kredīt līdzekļiem ir jābūt MVU. Paldies, Vinklerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākt ar eh, to, kā apsveicu referentu par šo ziņojumu. Es strādāju in, pie intā atzinumu par šo ziņojumu, un kā Rubikungs uzsvēra, šis ziņojums Eh, ir vērts uz to, lai uzlabotu eh, uzņēmē darbības apstākļus MVU, eh, kas jau ir iesaistījušies starptautiskajā tirzniecībā un starptautiskajā darbībā. Un jāsaka, ka daudz MVU jau iesaistās starptautiskajā tirzniecībā. Un palīdzības racionalizācija, ko atbilstītu biznesa kopienas un arī valsts iestādes, mm, kā arī uh, atbalsta individualizēšana eh, būtu ļoti vēlamas. Un īpaši būtu atbalstām MBU no jaunajām dalību valstīm, jo tie atrodas nelabvēlīgākā situācijā. Viņiem vajadzētu sniegt informāciju viņiem pieejamākā un eh, saprotamākā veidā. MBU internacionalizācija vai eh, izēja starptautiskajā arēnā arī ir ārkārtīgi svarīga Eiropas savinībai. Paldies, Vinkler kungs! Lašikovs Benovs kundze nākamā. Paldies! MBU uzņēmumi Eiropā nodarbina 75 miljonus cilvēkus, un viņi pārstāv 85% no visām darba vietām. Un šiem uzņēmumiem ir liels potenciāls radīt jaunas darba vietas, nodarbināt jaunos cilvēkus. Dati rāda, ka MBU ir tie, kas uh, veicina ekonomikas attīstību, nodrošina sociālo stabilitāti un integrāciju. Taču MVU sastopas ar administratīvu slogu, ar dažādiem administratīviem šķēršļiem, birokrātiskiem šķēršļiem. Viņiem nav pieejas kapitālam, arī struktūra fonda administrēšanā ir noteiktas problēmas, un līdz ar to MVU ir liekta pilna to potenciālu izmantošana. Mums ir jāatbalsta MVU, um, atba, mums ir jāatbalsta MVU un jāizveido tāda pasākuma, kas varētu samazināt birokrātiju, ar ko MVU nāk sastapties. Paldies Flašikovs Bēnovs kundzei un pēdējais Kelī kungs mūsu sarkstā. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka mēs aplūkojam MBU šajā brīdī un es vēlētos apsveikt Rubikungu par eh, viņa minētajiem punktiem un eh, rosināt, ieviest visas viņa rekomendācijas pēc iespējas ātrāk. Rubikungs minēja, cik svarīgi ir izglītība, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam atstājuši novārtā. Esmu bieži bijis skolās un jautāju studentiem, ko viņi vēlētos darīt pēc augstskolas beigšanas. Un viņi man atbildēja, ka viņi vēlētos būt uzņēm, uzņēmēji, un Rubikungam ir uh, taisnība. Interese un kul, šī te uzņēmējdarbības kultūra ir tiešām jāsāk mācīt jau bērndārzā. Jā, un pareizi ir arī tas, ko viņš sacīja par uh, birokrātiju un par to, ko atklāja MVU testi, eh, arī šeit mums ir daudz vēl jāstrādā. Un mums ir jāmeicina uzņēmē darbību un MVU neatkarību. Paldies Kelī kungam. Eh, es atvainojos, diemžēl neredzēju tik augundz. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Izņēmumi, un it īpaši mazie vidēji uzņēmumi, vairāk cieši krīzes laikā, un tas tāpēc, ka trūkst piekļuvs finansējumam. 85% jauno darba vietu, kas radīts Eiropas Savienībā laikā no 2010. līdz 2012. gadam, tika radīts mazos vidējos uzņēmumos. Jūs jau zinat, ka nozarē rūpniecībā šeit ļoti liela loma spēlējama un 25% darba vietas, kas radušās privātajā sektorā, Eh, lūk, šie 85% nāk no darba valstīm. Tāpēc MVU ir jāatbalsta lokālā līmenī, reģionālā līmenī un arī Eiropas Savienības lēmumā, līmenī. Šim uzņēmumam nepieciešams pieeja, pieeja gan tirgiem, gan finansējumam, gan arī tirgiem trešās valstīs. Nepieciešama pieeja apmācībai, nepieciešama intelektuālo īpašumu aizsardzības iespējas Tāpat arī jābūt piekļuvēji dažādu veidu informācijas tehnoloģijām. Ir šī jaunā programma Kosme, kas eh, var palīdzēt uzlabot šo uzņēmumu konkurētspēju, un būtu nepieciešams, lai viņu rokās tik nodot visi iespējamie instrumenti attīstības veicināšanai, it īpaši attiecībā uz finansējumu. Paldies! Paldies, Tikau kundze, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies, un došu vārdu komisāram Piebalkungam. Lūdzu, priekšādētāji, godātie deputāti! komisāri vēlas teikt lielu paldies Paulam Rūbigam un arī visiem citiem deputātiem, kas deva savu ieguldījumu ziņojumu sagatavošanā. Ziņojumā atspoguļotas saistības un apņēmība no parlamenta puses eh, pret Eiropas Savienības maziem vidējumiem uzņēmumiem. Komisija ļoti atzinīgi vērtē atbalstu saviem pasākumiem, kas, lūk, pa, kas, tik, kas tika paziņot tās paziņojumā par MVU internacionalizēšanu un par uh, regulējumu veidošanu viedā veidā. Jā, jums taisnība, MVU ir ekonomikas mugurkauls. Uh, Tie veido apmēram divas trešdaļas no visām darba vietām privātā sektora, un turklāt arī veido 58% no pievērot, pievienotās vērtības. Tās turklāt veido arī 85% jauno darba vietu pēdējo gadu laikā, un tomēr eh, taisnība, ka tos ļoti skarbi skārus krīze, un tiem ir vajadzīga palīdzība, lai tiktu galā ar problēmām un izaicinājumiem. Komisija var jums apliecināt, ka Eiropas stratēģija, kas vērst uz MVU, pievērsīsies tieši šiem jautājumiem, veicinās MVU draud, piemērotas atbilstīgas pasākumus, politiku pielāgošanu un arī finansējumu programmas. Te runājam īpaši par procedūru vienkāršošanu un to, ka varētu radīt vienas pieturas aģentūras finansējumu saņemšanai. Tāpat arī esam apņēmuši uzņēmušies piedāvāt virkni dažādus pakalpojumus, kas eh, tieši būtu vērsti MVU, uz MVU programmu konkurētspējas veidošanai, eh, MVU un tā tālāk. Lūk, šī kosme programma, par ko jūs jau runājāt. Rubikunga ziņojums aicina internacionalizēt stratēģiju attiecībā uz MVU, un komisija var tikai un vienīgi šo ideju atbalstīt. Šobrīd tikai 13% MVU eksportē savas preces uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, un mēs visi ļoti labi zinām, kur tad ir tās lielākās izaugsmas iespējas. Un tas, protams, attiec tieši uz Āziju un visām šīm strauji augošajām tautsēmniecībām. SAO ir lēsusi ka 90% no pasaules izaugsmes 2012. gadā norisinājusies tieši ārpus Eiropas. Komisija šobrīd identificē visu veidu plaisas šajā kopējā atbalsta programmā MVU un e, šajā ceļu kartas meklēšanas e, pasākumā gūtie rezultāti tiks likt jums priekšā decembrī. Nākamgad nāksim klējā ar pavisam konkrētiem pasākumiem Eiropas mērogā, lai risinātu tās problēmas, ar ko MVU e, saskars uz vietas. Un tomēr var jums apliecināt, ka mēs turpināsim, nemitīgi, nenogurstoši turpināsim īstenot pašreizējās iniciatīvas, piemēram, izvēršot lūku pakalpojumu piedāvājumu MVU MVU tīklam, tā lai varētu, piemēram, tāpat arī veidot lūk šo helpdesk, ja palīdzības eh, punktu darbībai Ķīnā, piemēram, un tā tālāk. Šai kontekstā gribētu arī pieminēt misijas, ko mēs īstenojam ar mērķi virzīt izaugsmi. To dara komisārs Taģānī, un 2012. gadā šāds misijas īstenots uz Brazīliju, ASV, Meksiku un Kolumbiju. Šajās misijās ir gūti milzīgi panākumi, īpaši ņemam varam to pozitīvu atgrieznisko informāciju, ko esam saņēmuši. Turklāt Turklāt noslēgts arī virkni politiska rakstura vienošanās dažādos sektoros, kas attiec tieši uz MBU un rūpniecisko sadarbību. Kas attiecas uz administratīvās logas samazināšanu, tā ir rūpe, kas svarīga mums visiem. Komisija šobrīd cenšas spēcināt MVU uh, Eh, testa piemērošanu ietekmes novērošanas procedūrās. Bet, kā jūs zinat, tad MVU, protams, cieši no pārlieka regulējuma, un tāpēc komisija šobrīd strādā ciešā sadarbībā ar MVU, lai uzlabotu situāciju. Tāpat sadarbojas arī MVU organizācijām, lai identificētu eh, desmit galvenos tiesību aktus, kas šobrīd varētu tikt vienkāršoti. Atklāts publiskas konsultācijas turpinās šobrīd un tās turpināsies pat līdz Ziemassvētkiem. Mums, mēs nedrīkstam zaudēt laiku, nē, un šīs konsultācijas rezultātā gūtos, eh, gūtās zināšanas mums jāizmanto problēmu risināšanā. Centīsimies racionalizēt šos eh, problemātiskos tiesību aktus un izanalizēt, kur ir iespēja ieviest labākus režīmus, kas veiksmīgāk eh, atbilst MVU vajadzībām, piemēram, arī tādās tiesību aktu jomās kā veselības aizsardzība un apstākļu institūciju darbā. Tāpat arī budžeta ietvaros esam paredzējuši mērķtiecīgus finansējumu pasākums. Kosma programma ir viena no tādām tā ietvers darbību, kas atbalsta konkurētspējas veidošanu MVU, ļaujot tiem uzlabot piekļuvu finansējumu finansējumam un Eiropas uzņēmumiem darbības tīklam. Kosme programmas mērķis turklāt ir arī uzlabot ilgspējamību Eiropas Savienības uzņēmumiem un uzlabot piekļuvi tirgiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Visas prioritātes tieši tā, kā jūs minējāt savā ziņojumā. Kosme turklāt arī veicinās Erasmus uh, programmu uzņēmēju ap apmaiņā, pieredzes apmaiņā, tieši tā kā to piemin Rubikungs. Un tāpēc kosmi ir tieši tā programma, kas var atbalstīt politiskās prioritātes, kas uzsvērts jūsu ziņojumā. Un šajos taupības pasākumu laikos mēs arī ļoti labi atzīmējam šo līgumu, kas izpausts ziņojumā, ka vajadzētu būtiski uzlabot finansējumu šai ļoti svarīgajai programmai. Noslēgumā var, gribu teikt, ka Brozokungs vairāk kārt ir uzsvērs to, ka MVU, protams, ir viena no prioritātēm viņa mandāta laikā, un var jums apliecināt, ka viņš ir apņēmības pilns šo prioritāti tiešām arī atspoguļot savā darbībā, izmantojot visus sēs instrumentus, kas ir viņa rīcībā. Paldies par uzmanību! Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache ist damit geschlossen. Paldies Piebalga kungām. Diskusijas līdz ar to ir beigušās. Balsojums notiks rītdien pulkstens 18. tādā neparastā laikā. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Ojulandas kundze ziņojums kopēju vīzu saņemšanas ierobežojumu noteikšana Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magnītiska lietā. Dodu vārdu uh, Ojulandas kundzei uz četrām minūtēm.